Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Vispirms es vēlos jums pateikties par to, ka vakar piedalījāties mūsu pārdomu seminārā. Es pateicos visiem tiem, kas tajā piedalījās un eh, piedalījās šajās eh, četrās sadaļās un eh, izdarīt secinājumus. Es arī jums sniegšu pārskatu par vakar runāto. Un pie, pastāstīt par pamatlīnijām, kas mums jāīsteno, lai mūsu darba efektivitāti pie budžeta jautājumiem vēl tālāk uzlabotu. Sanāksmes sākumā es aicinātu atbalstīt nelielas izmaiņas darba kārtībā un proti vispirms balsot par septīto darba kārtības punktu, tātad par šo ziņojumu, jo uh, autoriem ir jādod uz svarīgu sanāksmi, jo neviens neiebilst, tad tā arī nolēmjam. Vispirms informācija par koordinātoru pieņemtiem lēmumiem mūsu komiteja nesagatavos atzinumu par uh, zinātnisko un tehnisko sadarbību ar Šveici programmas apvārsnes 2020 ietvaros. Bet mūsu komitejas sagatavos par um, atzinumu par Lībe iniciatīvas ziņojumu par situāciju vidusjūrā un par visaptverošu Eiropas Savienības pieejas nepieciešamību migrācijas plūsmām. Un referents būs Žerārs Deprē. Pār 2016. gada budžetu Uh, uh, koordinātori atbalstīja 30. mārta triloga uh, ierosināto grafiku. Mūsu komiteja sagatavos ziņojumu par triloga pilnvarām jūlija plenārsēdē, tūlīt pēc tam, kad tiks prezentēts uh, budžets, kad to būs prezentējis komisija. Tālāk ziņojums par jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Koordinātori atbil, atbalstīja, ka vēstuli ir jānosniedz par to, um, jānosūta par to, uh, kā šīs iniciatīvas saskana ar daudzgadu finanšu uh, plāna. Tātad mēs pirms finansējuma apjomu palielinājām no 1% uz 30%. Ja šeit ir laba dinamika, tad varētu rasties maksājuma apropriācijas trūkums jau 2015. gada beigās. Un tāpat koordinātori atbalstīja arī to, ka tiks atsaukti kolektīvi grozījumi. Uh, budžeta grozījumiem, lai mēs nezaudētu laiku un lai ātri varētu šo jautājumu trilogā izlēmt. Tas, protams, nenozīmē, ka mēs neveiksim tādus piesārdzības pasākumus, jo kā referents šajā jautājumā es piekrītu atsaukt grozījumus, bet tad, kad ir Uh, liels bezdarba līmenis, tad jauniešu iespējas atrast darba, darbu, pat ja ir liels finansējums, ir tātad mazas. Un tādēļ ir jāveicina šo jauniešu uh, pārcelšanās uz tiem reģioniem, kur ir lielāks izredz atrast darba vietu vai mācekļa vietu. Tāpat ir paredzēti divi delegāciju braucieni, viens uz Sicīliju, šeit būs 12 deputāti, un tas notiks 23. 20 4. 5. jūlijā, un Frontex priekšsēdētā vadītājs tiks uzaicināts uz viedokļu apmaiņu, lai sagatavoto šim braucienam. Un tā kā deprēkungs ir atzinuma sagatavotājs par šo iniciatīvas ziņojumu, viņš arī mūs informēs par visu, ko viņš zina, par veiktajiem pasākumiem, lai spētu pārvaldīt migrācijas plūsmas un lai nodrošinātu to, ka uzņemtie, uzņemtās personas var saņemt patvērumu. Un tātad mums ir, eh, deprekungs ar mums dalīsies visā viņa rīcībā esošajā informācijā. Un ir paredzēts arī brauciens uz Igauniju, arī 12 deputāti tur dosies uz Rīgu 18. un 19. jūnijā mūsu nākamā kopīgā budžeta komitejas un sēdu komitejas sanāksme notiks Jan mājā 2Q2 telpā 14. aprīlī. Es gribu uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi, lai deputāti aktīvi piedalītos, jo ir paredzēts balsojums par uh, kopējās uh, drošības un aizsardzības komi, uh, politikas um, uh, ziņojumu paredzēts balsojums. Un uh, tātad kopā ar AFET komiteju notiks balsojums. Un ja jūs gribat atbalstīt Taranda kunga izcilos ziņojumu, tad aicinu aktīvi piedalīties šajā sanāksmē 14 aprīlī no 9 līdz 9.30. Mūsu 16. mārta eh, sanāksmes protokols ir sagatavots, ja nav iebildumu, tad tas tiks uzskatīts par eh, apstiprinātu, un tagad pārējām pie balsošanas. Un sāksim ar septīto punktu vidē draudzīgas izaugsmes iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem. Astotais grozījums divās daļās. Uh, referents atbalsta pirmo daļu, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts, par otro daļu, kas par, pret, atturas, noraidīta. Devītais grozījums. Referente to atbalsta. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 1b punktam ir desmitais grozījums. Kas par? kas pret. Balsosim uh, personālā balsojumā, sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts 19 pār 14 pret. 12. grozījums referenti iebilst. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. Nu, pārbaudīsim, balsojot uh, personāla balsojumā, saka priekšsēdētājs. Beidzam balsot. Um, vienāds balsu skaits par un pret. Tas nozīmē, ka grozījums ir noraidīts. 13. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 14. grozījums referenta atbalsts, kas par, kas pret atturas pieņemts. 15. grozījums referenta pret, kas ir par, pret. Balsosim personālā balsojumā, sākam balsot. Skatāju kļū. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums Torvalds kungs ir iesniedzis mutisku grozījumu, it īpaši uzlabojot regulējumu un samazinājot administratīvo slogu. Kas ir par, kas pret? Pieņemts 17. grozījums, kas par? Pret. Pieņemts. A kompromiss piektajam punktam, kas par? pret, atturas, pieņemts, apsvērumi tagad, grozījums numur viens, kas par, pret, diezgan maz rokas bija paceltas gan par, gan pret, nu pārbaudīsim. Tātad pirmais grozījums. Sākam balsot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums apsvērumam AA, kas par pret. Izskatās, ka pieņemts. Trešais grozījums, kas par pret pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums, kas par pret neviens neaturs pieņemts B kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums, kas par pret atturas. Par šo dokumentu kopumā personāls balsojums, kas par sākam balsot, beidzam balsot pieņemts 32 pār un 1 pret, 1 atturās. Tagad pārējām pie 4. darba kārtības punkta. Tātad ziņojums par kas ir pašā ziņojuma pieņemšana. Ceturtais punkts. grozījuma izdarīšana regulā, ko nosaka par, par daudzgad finanšu schēmas grozījumiem 2014-2020 gadam. Kas par? Tātad balsojam personāla balsojumā elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts vienbalsīgi. Tālāk piektais punkts - Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana. Un satraucoši ir tas, ka uzņēmums vispār tiek likvidēts. Par to nesen nesen esam saņēmuši informāciju. Tā. Par pirmo grozījumu, kas par, kas pret, pieņemts Otrais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Trešais punk, grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums, kas par pret pret noraidīts. Piektais grozījums, kas par pret atturas pieņēms. Sestais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums, kas par pret atturas, pieņemts. 11. grozījums, kas par, pret, pieņemts. 12. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. 13. grozījums, kas par, pret, atturas. Nav skaidrs rezultāts, balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Un tagad par šo dokumentu kopumā sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņēmts 31 par un 3 pret. Tagad uh, pārējām pie nākamā ziņojuma, ko es esmu sagatavojis, proti par jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu. Es paziņoju, ka atsaucu savus grozījumus, un arī Iturgais kungs ir atsaucis savu grozījumu. Līdz ar to mums ir tomēr ceturtais grozījums ko iesniedzis Zverakungs. Arī tas ir atsaukts, jā, viņš arī ir atsaucis savu grozījumu. Tādā gadījumā jūs zināt, Es jau biju uzņēmis iniciatīvu sagatavot eh, zi, eh, vēstuli, kad es biju atsauc savus grozījumus, lai pievērstu uh, eh, nodarbinātību sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs uh, uzmanību tam faktam, kā šā gada beigās varētu pieti, pietrūkt uh, finansējumu, ja šī iniciatīva attīstīsies tādā dinamikā, kā mēs to ceram, un Tāpat es vēlos arī pievērst uzmanību tam, ka mums ir grūti uh, piepildīt jauniešu cerības tajos reģionos, kur ir augsts bezdarba līmenis, jo vienkārši trūks darba vietu, un varbūt vajadzētu rosināt šos jauniešus doties uz tām, tiem reģioniem, kur darba, darbs ir, lai viņi gūtu pirmo profesionālo pieredzi, un tādēļ vajadzētu arī politiķus rosināt veikšajos reģionos nepieciešamās reformas, lai uh, ekonomiku atdzīvinātu, lai uh, radītu jaunas darba vietas. Un tagad. Um, Alors, la lettre que j'adresse, le projet de lettre que je... Tātad šis uh, vēstules uh, projekts, ko es esmu sagatavojis, uh, nodarbinātības komitejas priekšsēdētājai, jūs esat ar to iepazinušies, vai jums ir kādi komentāri vai iebildumi, un vai es varu to nosūtīt uh, nodarbinātības komitejai, um, kā referents un mūsu komitejas priekšsēdētājs, tad es šo vēstuli nosūtīšu, rosinot, uh, atbilstoši rīkoties, ja jūs tam piekrītat. Tagad Gardijā Zabalas kundze par 2015. gada budžetu. Ir arī paredzēts balsojums šeit. Nav šeit ziņojuma. Le rapport a. Il y a la lettre. Et la lettre. Ir vēstule. Šeit ir vēstule, kas faktiski ir tādā kā ziņojuma vietā. Nu, šeit nav nekāda grozījuma paredzēti, neviens tos nevēlas, nav nekāda jāgatavot ziņojumu. Nu, tā ir faktiski informācija, tā tad lūk, attiecībos komisija. Gadieza Balskundze par astoto darbu kārtības punktu. Es la transferencia relacionada con el fondo de globalización que acaba. Priekšādātāji, paldies. Jā, tas ir par pārskatāmīgas un globalizācijas fondu. Tikko par to pieņēmām eh, informāciju. Tātad jābalso elektroniski. Sākam balsot. Ja visi beiguši, tad beidzam balsot. Pieņemts šis pār, pārvietojums attiecībos budžeta līdzekļiem ir pieņemts. Tālāk Monika Holmajera un tas ir devītais darba kārtības punkts - citas budžeta sadaļas. Priekšsēdētāji, darbie kolēģi, šeit ir uh, divi mazāki transferi, kas nesagādā nekādas grūtības. Tas attiecas uz reģionu komiteju un ir runāts par sekretariāta finansējumu un arī par eh, sarunām. Sarunas tā tad notika ar Eiropas parlamentu. Un šeit ir uh, pārnesums, uh, tātad uh, finansējuma pārnesums uh, ALDE politiskajai grupai, un šeit nav nekādu lielu problēmu. Un uh, tas eh, tātad attiecas uz reģionu komiteju, un otrs pārnesums attiecas uz sociālo un ekonomisko lietu komiteju. Tātad eh, līdzekļi, kas paredzēti mēbelēm, tiek eh, izmantoti, piemēram, lai pārceltos uz citām telpām. No nu, arī te nav nekādu grūtību dot svētību šādai te līdzekļu pārnesē. Paldies! Je mets au voie le premier rapport. Nu labi, tad balsosim par pirmo daļu reģionu komiteju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Tā ziņojuma daļa, kas attiec uz ekonomikas un sociālo lietu komiteju, arī elektroniski lūdzu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Un arī šis līdzekļu pārvietojums ir apstiprināts. 32 balsts par 2 pret. Tālāk ēku politika. Atkal Monika Holmaier, lūdzu. Um, Vienojoties ar ēnu referentiem, es uh, pastāstīšu par Eiropas Savienības tiesu. Tātad tā jau ir tādi kā divi torņi un tā domā par trešo torni, lai varētu izvietot eh, savus darbiniekus, kas nestrādā centrālajā ēkā. un tulkotāji joprojām strādā īrētā ēkā, un uh, viņiem arī tu drīzumā ir jāpārceļas jaunajās ēkā, jaunajā ēkā, jaunajā mājā ir uh, visas nepieciešamās ierīces iekārtojums, tur ir, var strādāt 900 cilvēku vienlaicīgi, un es domāju, līdz 2023. gadam uh, tas varētu tā tad sekt visu pieprasījumu, nevajadzēs tur nekādas piebūves būvēt, un pārceļoties uz šo jauno ēku, daudzas problēmas būs uh, atrisināts arī savienības tiesai būs papildus tiesneši jāņem darbā, un tā tad ir jādomā, lai viņiem būtu arī vieta viņu birojiem. Un par to visu esam vienojušies, koordinācija ar padomi un komisiju ir notikusi, un kapacitātes palielināšana par 30 tūkstošiem kvadrātmetru, tas nozīmēs uh, kopumā 49 tūkstošus kvadrātu metrus un saskaņā ar 2011. gadā sniegto informāciju eh, mēs jau par to bijām brīdināti, toreiz jau mēs devām zaļo gaismu šai, eh, šim projektam. 132 miljonu eiro, eh, par to tiks spriest jau 2010. gadā, ņemot vērā celšas, celšanas izmaksu indeksu. Tātad tie būs 131 miljonus un e, jāņem vērā arī finansēšanas procentu likmes, un es domāju, ka tas e, nu, nelabvēlīgi neietekmēs kopējo budžetu, un tieši tādēļ igada uh, Izmaksas būtu 6 miljoni eiro, ņemot vērā īrēšanas uh, tiesības uz 10 gadiem, un Lu Luksemburgā atkal ir izturējusies ļoti labi. Luksemburgas iestādes dara visu iespējamo, lai Eiropas institūcijas varētu strādāt labos apstākļos un atbalsta mūs arī organizācijas darbos, uh, īstenošanas darbos. Eiropas Savienības tiesa īrē uh, šo te te zemes platību par simbolisku samaksu. Ja kas tāds notiktu Briselē, tas, protams, būtu ļoti jauki un. Uh, Luksemburgas pārvalde tā tad ir atbildīga par celtniecības darbu veikšanu un ēku nodot eksploatācijā ir paredzēts 2019. gadā un ES tiesa būs aktīvi iesaistīta projekta īstenošanā no pirmās līdz pēdējai dienai, lai varētu arī novērot finansējumu izmantošanu un galu galā tad šī ēka pāries ES tiesas īpašumā un ir paredzēts darbu darbus noslēgt 2036. gadā no 15. līdz 16. No 15. līdz 16. gadam vajadzētu tātad tik piešķirtai būvatļaujai un 19. gadā ēkā varēs ievākties, un jāsaka, ka ES tiesa ir jau iepriekš mūs iepazīstinājusi ar visām tāmēm, ar skaitli šeit sakrīt, un um, tas ir tātad ļoti viegli pārbaudāms. Paldies! Deprē. Uh, oui, je... Priekšādatāji, jā. Es nu šeit izteikšos kā referents, kas strādā pie citu iestāžu budžeta 2016. gadam. Gribēju vienkārši tādu precizējumu. Tev elementu, protams, bija daudz, ko Holmajers kundze nu pat izteica, bet mans konkrētais jautājums ir šāds, un tas attiecas uz 2016. gadu budžetu kāda tad būs šāda, šī apstiprinājuma ietekme uz 16. gada budžetu. Divi elementi ziņojumā, kas mums tika nodots. Es te lasu, lūk, astotā lapusē summa, kas eh, tiks ieskaitīta Luksemburgas valstī, būs mazliet vairāk par 22 miljoniem gadā laikā no 17. līdz 28. gadam. Tātad 22 miljoni eiro gadā šai laika periodā. Tālāk nākamajā punktā Eiropas kopienu tiesā 2017. gadā par līdzīgas ēkas nomu būtu bijis jāmaksā papildus un ikgadējā summa būtu apmēram 6 miljoni eiro. Tātad, ja es pareizi saprotu, tad faktiski uz 2016. gada budžetu nekādas ietekmes nav. Un tas te sākas tikai no 2017. gada, nu tāds papildus, papildus ietekmes budžeta. Jo gribu zināt, ko tas nozīmē 2016. gada budžetam. Madame Olmeyer. Ähm, nach, meinem, nach meinem Dafürhalten, aber vielleicht kann. ES tiesa jau pati daļai atbilda uz, atbildēju šo jautājumu, un uz 2016. gadu šeit nav paredzēts papildus izmaksas, un 2017. gada izmaksas tā tad jau būs uh, atrunātas šajā budžetā. Varbūt, ka ES tiesai vajadzētu apstiprināt, kāda īsti ir lietas būtība. Paldies! Monsieur Depré. Depré kungs. Nu, uzticēšos Holmairas kundzei, bet es tomēr gribētu būt pilnīgi pārliecināts. Varbūt te ir arī tiesas pārstāvs, varbūt viņi var atbildēt precīzi uz šo konkrēto jautājumu. Bon. Šeit ir tiesas pārstāvs, vai jūs vēlaties atbildēt uz šo jautājumu? To varētu teikt tad komitejai visai, un tad tādā gadījumā mums būtu skaidrs, kāda ir šī ietekme uz 2016. gada budžetu. Attiecībās 2017. gadu šie 22 miljoni. Tas ir apmēram 1% no parlamenta budžeta. Tāda summa. Tiesas pārstāvs, vai jūs vēlaties kaut ko teikt šeit? šai kontekstā. Esmu ģenerāldirektors, paldies, ka dodat man vārdu. Un jau iesākumā gribu jums apliecināt, deprēkungs, ka šie 22 miljoni, par ko jūs runājat, faktiski atspoguļo amortizāciju, nolietojumu visām tām ēkām, ko ieņem Eiropas eh, kopiena tiesa. Šie 22 miljoni eiro tā tad faktiski ir saistīta ar visu šo pašreizējās ēkas izbūvu tādu, kā tā ir šobrīd. 2016. gada ietekme būs nulle. Šis trešais posms sāksies tikai un vienīgi tajā brīdī, kad ēka būs pabeigta. Un tajā brīdī sāksies lūk šī um, igadējā nolietojuma imamortizācijas maksa. Tātad no 2019. gada, 2020. gadā un līdz pat uh, Ehm, tālākam brīdim, lūk, būs ši, ar šīm ēkām saistīts novietojums. Bet nē, ne, neto ehm, uz budžetu 2016. gadā nekādas ietekmes nebūs. Savukārt jūsu jautājums par 6 miljoniem eiro. Tas ir saistīts ar aplēsēm, ko veicām savulaik 2011, lai precizētu, kāda būtu atšķirība Um, scenārijos, ka ja mēs turpinātu īrēt, ja nomāt telpas, un vai gluži otrādi trešajā posmā celtu šo jauno ēku. Papildus igadējā maksa būtu bijusi 6 miljonu eiro vairāk nekā, lūk, ja mēs būtu rīkošies tā kā šobrīd. Tātad desmit gadu laikā, ņemot vairā nolietojumu un tā tālāk, šie 6 miljoni eiro faktiski pazustu, jo šī īres maksa vairs nebūtu. Un, attiecīgi, lūk, nonākam pie tā, kā esam šobrīd. Mm, Referentkungs. Tie elementi un informācija, ko sniedzām 2011. gadā, pamatojās uz tām ekonomikas vērtībām un cenām, kas bija aktuāls 2011. gadā, un visas mūsu aplēses attiecīgi uh, tika veiktas apmēram uz 5% eh, likmes aprēķiniem. Šobrīd mēs varam šķiet jums teikt, jo grasamies konsolidēt šos izdevumus, varēsim aizņemties līdzekļus par mazāk kā 2% procentu likmes. Tātad, lūk, šim trešajam tornim. Un atšķirība vairs nebūs 6 miljoni, jo mm, interešu li procentu likme būs kritusies, amortizācija arī savukārt būs mazāka. Un, attiecīgi, arī šī atšķirība faktiski pilnībā izzudīs. Un, nu, 15 gadu laikā, ja mēs vēl skatāmies, tad vispār tur atšķirība nebūs. Līdz ar to nav dārgāk uh, celt šo ēku nekā turpināt nomāt šīs ēkas Luksemburgā. Nu, lūk, to centāmies pierādīt ar jūsu priekšāsošiem aprēķiem. Eiropas saviem taču principā nemaz nevar aizņemties līdzekļus, deprēkungs, bet kas tad to aizņems? Es atvainojos, kas neatbild uz jau, uz jautājumu. Nē, nē, gaidīju, kad atbildēs uz manējo jautājumu, saka deprēkungs. Vous avez posé une question, monsieur le président. Oui, j'ai posé une question. Oui. Priekšādā jūs uzņēmāt, jā, uzdevāt jautājumu, kas tad aizdevas, ai, kas šo, ņem šo aizdevumu Eiropas praksē, Eiropas Savienības praksē, kā tad tas notiek? Nu, projekts viss ir tieši tāds pats, tā, kā tas tika sākotnēji izstrādāts. To apstiprināja īpašajā ziņojumā arī revīzijas palāta. Viņš teica, viņi toreiz teica, ka lūk, tas ir labs mm, Luksemburgā izmantojams modelis. Mums, protams, ir nolikts nekustamā īpašuma uzņēmums, kas tad ņem šo aizdevumu. Mēs savukārt sedzam šos izdevumus attiecīgi igadējā nolietojuma izdevumos, tad šīs summas tiek iesaistītas. Luksemburgas attiecīga valsts kopā ar šo nekustamā īpašuma uzņēmumu veids darbību. Uh, Un iznāk, lūk, šī, nu, būtiski nulles eh, procentu likmē. Nu, viņi ir gatavi darīt daudz, ko mūsu labā, lai būtu labas attiecības ar institūcijām. Un viņi mums jau ir devuši izmantošanā šo zemi eh, par krietni, krietni mazāk maksu, kā teicu, tie ir simboliski pavisam. Lūdzu, nu, vai tas nav jau absurdi? Gandrīz kā tāda legāla spēlīta. Nu, vai tā, ka saglābtu reputāciju vai? Aizmirstiet šo komentāru. Deprēkungs. Uh, no, Priekšādātāji, nē, nē, es neaizmirsīšu visu šo komentāru. Jo līdzīga veida mehānisms attiecas arī uz ēku, kad, ja parlamentam ēku Luksemburgā. Ģenerāls sekretārs drīz par to mums arī pastāstīs. Tātad, ja pareizi esmu sapratis, tad uz 2016. gada budžetu nekādas ietekmes nebūs budžeta ietekme sāksies tikai 2017. gadā. Tātad te runājam par uh, nomas līgumu ar tiesībām iegādāties, uh, un tiesa tad tālāk būs, lūk, īpaš, īpašnieks desmit gadus pēc tam, kad būs nu, šie celtniecība beigusies. Nu, līdz ar to tad kopējās izmaksas šai ēkai būs desmit reizes seši miljoni plus e, visi šī izdevuma, kas saistīta ar līdzekļu aizņemšanos, vai ne tā? Budžeta ziņā jā, bet ne jau ēku izmaksu gadījumā. Ēku izmaksas būs celšanas izmaksas plus procentu izmaksas. Jā, tas tas, ko es teicu, jā. Nu labi, nē, priekšsēdētāji, tad man nav nekāda iebilduma. Nu, lūk, tad Mm, tās ir investīcijas, protams. Luksemburgas valsts investīcijas viņiem pašiem par to būs. Jā, un es nezinu, ko tas nozīmē Maastrichtas līguma kontekstā. Te ir valsts izdevumi. Nē, nē, tas mazliet sarežģītāk. Tas bija tā tad, kad mēs eh, cēlām pirmo aktu, tas bija 400 miljonu eiro Luksemburga. Uh, negribēja, lai šī summa būtu viņu valsts budžetā, ja viņu parāds, un tāpēc viņi izveidoja šo te privāto nekustamo īpašumu uzņēmumu, kas tad attiecīgi uzņēmās attiecīgos izdevumus. Nē, Luksemburgas varas iestādām šeit nav manevrēšanas iespējas. Nu, tad varbūt tādā vienkāršības vārdā būtu vienkāršāk mūsu tiesību aktu saskaņot ar to realitāti, kādu pastāv. Mums šeit jāaiziet nezin, cauri nezinu kādām stratēģijas džungļiem un jāskaidro pilsoņiem, kā tas viss notiek. Un tieši ar šādu attieksmi, kur e, rodas tālāk visas šīs aizdomas un bāžas un nezinu, kas to gribēja pateikt. Bet, nu, ja jau šeit runājam par Eiropas Savienības tiesu, nu, tad, protams, tas viss ir citādāk. Lūdzu. Priekšādātāji. Es jau krietni ilgu brīdi domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu šādu pilnvarību kapacitāti aizņemties līdzekļus. Es domāju, ka varbūt ir par to vērts arī padomāt eh, tā pamatīgāk turpmākajos gados. Aizņemties, jā, nu, bet tāprātīgi ar nepieciešu, ar mērķi investēt un nevis te kaut kādā veidā turpināt vienkārši darbību. Jā, Labi. Olmajers kundze, nu tad eh, mēs balsosim, balsosim elektroniski, sākam balsot. Skatāj, klūp. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 balsis par, 2 pret, 2 atturējās. Liels paldies! Nu, tad tālāk pārējiem pie 2016. gada budžeta mm, ziņojuma apspriešanas. Gribu arī jums pastāstīt par trilogiem, kuros piedalījos kopā ar attiecīgu referentiem Garzie Zabālas kundzi par 15. gadu un Fernandešu kundu attiecībā uz 2016. gadu un ar Deprē kungu par citām sadaļām attiecībā uz 2016. gada budžetu. Uh, Mēs eh, runājam par maksājuma apropriācijas situāciju, par šo kopējo deklarāciju un apliecinājumu par maksājuma apropriācijām un saistību apropriācijām attiecībā uz 2014. gadu, kas tika pieņemta. Un šie neapmaksātie tie rēķini pagājušā gada beigās bija apmēram 24 miljārdi. 4 miljārdi 800 miljonu trialogā. Eh, nu, tad par to tika kaut kas nolemts. Džordževs kundzei komisārei savukārt teicām, ka mēs tomēr joprojām gaidām tālāku plānu, kas notiks ar šiem neapmaksātajiem rēķiniem. Galu galā 2014. gada beigās jau tika konstatēts, ka šādas saistības pastāv. Bija informācija gan padomē, gan parlamentam, un mēs gaidām, gaidām plānu, gaidām šo budžeta projektu, kalendāru, laika grafiku. Uh, Un, attiecīgi, tad būtu arī debatas. Zināmā mērā tas būtu tāds, nu, pamatots veids, mm, kā runāt par to. Un, lai varētu šai kontekstā virzīties uz priekšu, budžeta komitejas eh, kontekstā paredzēta prezentācija attiecībā uz šīm maksājuma apropriācijām Tā notiks 16. aprīlī 9.30 no, 10, no 9.30 līdz 10.30. Džordževs kundze no komisijas būs klāt, viņa, kā jūs zinat, ir atbildīga par budžeta lietām. Un, un pavisam pozitīvi noslēdzās arī e, starpiestāžu tikšanās kur bija runa par to, kā tad šis plāns varētu izskatīties. Nu, līdz e, nākamajai sanāksmē vēl būs arī neformāls tikšanās reizes, un mēs vienkārši mēģinās gaidam no šī visa pasākuma. Un pēc tam, kad būs tikusies šī augsta līmeņa darba grupa, varbūt būs arī trialogs, lai tad, nu, pavisam precīzi noteikti arī darba grafiku. Uh, šī mm, nenokārtoto rēķinu, tā teikt, nokārtošanas plāna īstenošanas. Tāpat runājam par 2016. gada pamatnostādnēm, viedokļu apmaiņa bija visai konstruktīva. Un šķiet, ka padoma, nu, ir tāda labu nodomu pilna. Mm, padome izteiksies par komisijas priekšlikumiem vasaras sākumā. Jūs runājāt arī par samierināšanās termiņiem, kā tas, piemēram, notiek 2014. gadā. Cerēsim, ka padomus pārstāvi šajā šogad būs nu tādā labākā līmenī un neizmantos parlamentāro sistēmu kā aizbildinājumu un 13. novembrī, tā ir piekdiena, piekdiena 13. cerams, ka tas nebūs neveiksmīgs datums, ir paredzēta, lūk, tātad mm, šī oficiālā tikšanās, bet parasti 21. Mm, parasti tas ir 18. novembris, tad, tad ir attiecīgi pagājuši konkrētas dienas. Uh, Un jāsaka, arī padomus telpās šajā laikā norisinās ļoti daudz, kas tāpēc iespējams tas būs e, varbūt šeit. Nu, 13. datums tāpēc izvēlēts. Nu, var, protams, arī pagarināt šo samierināšanās procesu līdz 18. Bet, nu, cerēsim, ka tas nebūs vajadzīgs. Un cerams, ka trilogs, nu, izdosies un samierināšanās vispār nebūs vajadzīga. Jūs runājat arī par dabu viens un divi. Mums jau tika atgādināts, ka daba viens, kas attiecas uz FC finansējumu, gaida balsojumu no FC puses, nu tad, lai mēs varēsim zināt, kas notiek tālāk. Un eh, šis instruments tad būs saistīts tieši ar EFSI, kas attiec uz dabu divi, vienojamies par laika grafiku. Mm, Tomā kundze ir saistīta ar šo darbu, nu, pavisam loģiskā kārtā. Aprīļa beigās būs tie nākamie atskaits punkti. Tāpat bija viedokļa apmaiņa par, piec, par 5% samazinājumus amatos Eiropas Savienības iestādēs. Tika izteikts novērojums ka ir jau ļoti labi, ja darba ņēmēju skaits tiks saņemts, bet tas nozīmē, ka, ja vienlaicīgi tiek arī kaut kādas funkcijas vienkārši izdotas uz ārku ārpakalpojumu, tad jau faktiski tam nav nekāds jēgas, jo par to jau arī nāksies maksāt. Mēs nevaram to pieņemt tikai kā tādu virspusēju rīcību, lai tas labāk izskatītos. Mums ir jādomā par tiem pakalpojumiem, kas ir jāsniedz. Bet, nu, uh, ja tad šīs, lūk, šīs darba vietas, kas tiek mm, likvidētas, tad tiek aizstāts ar kaut kādiem citiem izdevumiem, nu, un līdzekļus faktiski saņem, nezinu, Luksemburgas varas iestādes vai kāds cits, tad jau labāk varbūt darām to paši. Nevis. Tāpēc mēs komisiju brīdinājām par šo informāciju, teicām to arī padomē, ka nedrīkstam šādā veidā nodarboties ar kaut kādu acu aizmālēšanu vienkārši. Nu, lūk. Tik daudz par trialogiem, kas notika 30. martā. Pardon? Vai ir kādi komentāri par šo tematu? Neredzu, ka kāds vēlētos kaut ko teikt. Līdz ar to mēs tagad varam runāt par uh, pilotprojektiem un sagatavošanās pasākumiem 2015.16. gada budžetā. Referenti ir Gardijā Zabalas kundze un Fernandes kungs, un es dodu viņiem vārdu. Fernandes kungs, paldies priekšsēdētāji. Runāšu portugāļu valodā. Um, izmēģinājuma projekti vai pilotprojekti ir vienmēr iespēja maziem un vidējiem uzņēmumiem iesniegt uh, priekšlikumus un uh, galu galā tā rezultātā var tikt um, apstiprinātas plašākas programmas. Protams, šeit ir um, um, ierobežots finansējums, varētu teikt, ka tas ir tāds kā, tādas kā iniciatīvas tiesības. Un tas nozīmē, ka mēs varam atbalstīt tādus priekšlikumus, kas saskana ar prioritātēm. Un viena no mūsu prioritātēm ir nodarbinātība. Ir tūkstošiem miljoniem neaizpildītu darba vietu Eiropā. Un ir arī izmēģinājuma projekti, kas ir uh, noveduši pie sagatavošanās pasākumiem jaunatnes nodarbinātības ziņā, bet nav nekādu projektu, kas ir adresēti cilvēkiem, kas vecāki par 30 gadiem. Un, uh, manuprāt, tā varētu būt mums uh, iespēja, izdevība, un es gribu teikt, ka esmu arī nodomājis uh, to atbalstīt. Pilotu projektiem ir īsts īstenošanas termiņš, un tām var sekot sagatavošanās darbības. Edera un es esam mm, uh, iepaz, sagatavojuši darba dokumentu par pilotu projektu pašreizējo situāciju, un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem un komentāriem, ja jums tādi ir. Paldies! Gardie Zabalskundze. Nav, nevēlas teikt neko, un tad vārds Rūbika kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribēju jautāt par 2016. gadā paredzētajiem pilotu projektiem. Jāsaka, Eiropā ir milzīga bezdarba problēma. Mūsu komiteja piedāvāja sagatavot uh, īpašu programmu šiem uh, uzņēmumu eņģeļiem uh, tieši sievietēm lai varētu arī citas uh, sievietes izglītot par to, kā uh, dibināt uzņēmumus, uh, kā vispār darboties uzņēmēji darbībā, kā kļūt neatkarīgiem, kā veidot uzņēmums un uzsākt darījums. Jāsaka, ka valstīs, kur bezdarba rādītāji ir īpaši augsti, tas varētu būt labs risinājums. Es dzirdēju, ka nestoties uz to, ka par, kom, par programmu esam vienojušies arī ar padomi, uh, Dzirdēju, ka komisāra Piekovska grib no šī projekta distancēties. Es vēlētos protestēt un gribētu teikt, ka mēs arī plenārsēdē uzsāksim attiecīgu iniciatīvu. Un tad, kad ir tik augsti bezdarba rādītāji Eiropā, mēs nedrīkstam ignorēt un noraidīt šādu iniciatīvu. Viņi vispār nesniedz nekādu argumentāciju. Domāju, ka šāda rīcība vienkārši nav pieņemama. Paldies! Merci de cette communication. Paldies par šo paziņojumu. Un cerams, ka jūs kūstiet atbalstu savos, savās iniciatīvās, vai vēl kāds vēlas kaut ko teikt par pilotprojektiem. Ja nē, tad es nu, negribu ļaunprātīgi izmantot savus priekšsēdētāju prerogatīvas, bet gribu teikt, ka mēs esam gatavo, sagatavojuši uh, Uh, pilotu projektu jaunāšu nodarbinātību ziņā, ierosinot veicināt mobilitāti un pārredzot, ka jaunieši 18 gadu vecumā var doties uz kādu citu valsti, uh, noslēdzot mācekļa līgumu. Tas nozīmē, ka tajās valstīs, uz kuriem šie jaunieši dodas, profesionālās izglītības uh, iestādes var, uz viņus, var viņus uzņemt un sniegt viņiem tehnisku, tehnoloģisku apmācību, kas nepieciešama, un tas nozīmē, ka šauni, šiem jauniešiem arī jāprot attiecīgās valsts valoda. Tas nozīmē, ka tiks noslēgts vienu gadu ilgs līgums, cerot, ka mēs varēsim tuvināt uh, likumdošanu par uh, profesionālo apmācību, lai uh, šis mācekļu status būtu līdzīgs uh, visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un mums ir uh, jāpiepilda jauniešu cerības, nepietiek vienkārši piešķirt finansējumu šīm valstīm, ja pat nav zināms, kas notiks ar piešķirtiem līdzekļiem. Uh, jo tā drīzāk ir tāda propaganda, komunikācija, nevis kaut kādi konkrēti reāli pasākumi. Es eh, vēlreiz un vēlreiz runāju par šo jautājumu. Nu, un ja es kaut ko ļaunprātīgi šeit izmantoju, tad, nu, sauciet mani pie kārtības. Jā, vai kāds vēl vēlas uzstāties? Nē, izskatās, ka nē. Nu, tādā gadījumā mēs varēsim tagad apspriest 2016. gada budžeta pirmo iedaļu, proti parlamenta budžetu, un tagad vārds Žerardam Deprē. Paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsti vēlos atgādināt, ka iepriekšējā sanāksmē mēs atbalstījām mani sagatavotā darba dokumenta pamatnostādnes, kas nozīmē, ka parlamenta izdevumu palielinājums 2016. gadā mēs atbalstījām nošķirt dar, funkcionēšanas izdevumus un investīciju izdevumus, un par to mēs arī vienojāmies komitejā. Bet grūtāk bija vienoties par pieauguma līmeni. Uh, funkcionēšanas izdevumiem. Es uh, biju paredzējis, ka maksimālais pieaugums varētu būt 1,9%. Nu, mēs it kā nonācām pie vienošanās, bet īpaši entuziasms nebija jūtams. Tad notika ēnu referentu sanāksme, kurā mēs vienojāmies par to, ka samierināšanās procedūrā ar Uh, biroju mēs uh, sāksim sarunas no līmeņa 1,3%, eh, ko ierosināja viena politiskā grupa. Un tālāk runājot par investīcijām, tad eh, ir paredzēts tās eh, novirzīt pilnībā drošības līmeņa celšanai ēkās un kiberdrošībai. Nu, eh, kas tad notika, par ko mēs vienojāmies šajā sanāksmē jūsu vadībā? Tātad eh, mums ir rudenī jāapstiprina budžets, un tagad mums ir jāvienojās par pamat nostādnēm, eh, par to, kādos posteņo pozīcijās mēs palielināsim finansējumu un kādos uh, punktos notiks samazinājums. Ja mēs runājam par pamat nostātnēm, kas tika apspriests samierināšanās sanāksmē, tad parlamenta biroja delegācija runājot par funkcionēšanas izdevumiem pieprasīja 2016. gadam, salīdzinot ar šo gadu, bija 2,2%. Mēs sākām no 1,3%. Un uh, pēc eh, dažās, eh, pēc viedokļu apmaiņas es ierosināju nepārsniegt 1,6%. Tātad mēs pieredz, piekritām eh, sākotnējo piedāvājumu palielināt. Un tātad mēs piekāpāmies par vienu trešdaļu, birojas piekāpās par divām trešdaļām, 0,6%. Tālāk runājot par ārkārtas izdevumiem 2016. gada budžetā drošības pasākumiem un kiberdrošībai, tad maksimālais apjoms būs 15 miljoni eiro, bet šis eh, galīgais apjoms vēl nav noslē, eh, noslēmts. Un ģenerālsekretārs mūs informēs par paredzētajām investīcijām un sniegs eh, pamatojumu šiem izdevumiem un izmaksām. Nu, Kopš šīs sanāksmes esmu saņēmis grozījumus ziņojumam, 80 man šķiet to ir, un es esmu paredzējis analizēt šos grozījumus ar ēnu referentiem šodien starp 14 un 15 lai mēs varētu vienoties par to, kādi ietaupījumi būtu veicami. Nākamajā uh, samierināšanās sanāksmē ģenerāls sekretārs eh, mums prezentēs aptuveni 10 miljonu eiro ietaupījumus, kas ir paredzēti. Un mēs uh, kopā ar kolēģiem vienosimies par to, kādas ir mūsu prioritātes ietaupījumu jomā. Uh, un uh, ir uh, paredzēts uh, vienoties ar biroju 23. vai 24. par šiem jautājumiem un balsojums plenāra sesijā ir paredzēts aprīļa beigās. Tas ir viss pagaidām. Paldies tagad vārds Mankas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju pateikties referentiem par uh, šo tik visaptvarošo informāciju. Un jūs noteikti varēsiet man piekrist, ka strādājot pie budžeta un runājot par atvēlētajām summām, nav pārāk veiksmīgi runāt par to, kāda ir minimālā robeža un ka griestus nosaka ģenerālsekretārs. Jau vairākus gadus tiek izmantota indeksācija, un šajā budžetā tika, uh, notika indeksācija par 1,8 miljoniem eiro. Šos līdzekļus nevarēs izmantot līdz ar to jau ir nolikta malā rezerve un eh, šo summu ir iespējams izmantot. Mums vajadzētu vienoties par normām un varbūt eh, reizi piecos gados vajadzētu budžetu ne tikai indeksēt, bet arī noteikt, kādas ir vajadzības un indeksāciju veikt tikai pēc tam, saprotot, nu, kuras tad ir tās jomas, kur visvairāk līdzekļu nepieciešama mēs bieži vien pieļaujam kļūdas un galu galā nonākam pie tādām summām, kas īsti neatbilst realitātei. Mana politiskā grupa vēlas, lai budžets tiktu palielināts par 1,3%, ņemot vērā arī inflācijas rādītājus. Starptautiskas institūcijas palielinās savus budžetus par 1,1%. 1,3% nu nav milzīga summa. Es jau pieminēju 12 miljonus eiro, vēl 2 miljoni eiro ir paredzēti cilvēkiem, kas zaudē, zaudēs darbu, jo mums ir jāsamazina Eiropas parlamentā strādājušo skaits par 1%. Holmēras kundze runā par 5 miljoniem eiro savukārt. Domājot par 2014. gadu, mēs to noslēdzam ar 71,5 miljonu lielu rezervi. Un arī pirms tam vienmēr ir bijušas šīs rezerves aptuveni 4% apmērā. Mums nevajag tagad strīdēties par mazajām summām. Tālāk rakstiskas un mutiskas prasības komisijai, jautājumu komisijai. Visu to uh, sarēķinot kopā, mēs varam runāt par vairākiem dučiem miljonu. Es pazīstu cilvēkus, kas pirms desmit gadiem strādāja Eiropas parlamentā, nu, un piecu gadu laikā viņiem bija, bija uh, piemēram, 50 dažādu uzdevumu, nu tagad viņiem ir tūkstošiem dažādu uzdevumu, darba apjoms ir 20 kārs, kāršojies. Mums par to jārunā ziņojumā, mums ir jābūt pietiekami loģiskiem, nevajag visu laiku domāt tikai par uh, sabiedriskajām attiecībām, mums ir jādara tas, kas ir mūsu pamat uzdevums, proti likumdošana, jāstrādā pie likumdošanas. Mēs varam Piemēram, eh, es domāju, ka mēs varam savazināt rezerves, un ir arī vēl cits rezerves, par to varētu vēl runāt gara un plaši. Bet tam būs vēlāk eh, vairāk laika ir iespējams samazināt birokrātiju, tādā veidā arī ir iespējams ietaupīt krietnu summu. 1,3% eh, eh, mēs tā tad varētu indeksēt. Paldies. Paldies, eh, tagad Rūvikungs. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Gribēju pateikties kolēģim Deprē, jo viņš patiešām ļoti labi vadīja sarunas un pateicoties uh, viņa iestrādnēm mēs varēsim arī panākt labus rezultātus. ETP grupai šie 20% izdevumi ir uh, tāda kā sarkanā līnija, tas ir pilnīgs maksimums, mēs vēlamies uh, veikt ietaupījumus arī drošības jomā un tas, ka citi dienesti nodarbojas ar drošības uzturēšanu, nu, īstenībā, ja mēs to darītu paši, tad būtu iespējams ietaupīt ļoti lielu līdzekļu daudzumu arī domāju, ka Mums uh, ir jāparunā ar ģenerālu sekretāru arī citas ietaupīšanas iespējas un runājot par ēku politiku, arī šeit ir iespējams taupīt. Mēs varam samazināt eh, īrēšanas izdevumus, eh, uzpērkot ēkas. Un šie 20% tieši tādēļ ir ļoti svarīgi, un mums vairāk naudas ir jāiztērē, piemēram, ēkas nopērkot tādā veidā, samazinot izmaksas par īri. Šeit patiešām ir izcils taupīšanas potenciāls, es lūgtu jūs to ņemt vērā, lai arī Mm, varētu ņemt vērā sarežģīto finansiālo situāciju dalībvalstīs. Paldies. Merci, monsieur Rubig. Paldies, Rubika kungs. Neviens vairāk vārdu nav lūdzis. Nē, es atvainojos, Gājer kungs. Patiešām. Ir jāuzdod trīs jautājumi te prekungam, kas ir ļoti tehniski rakstura. Vai es visu pareizi sapratu, ka. Uh, Pagājušā gada budžetā gada beigās bija 71 miljonu eiro pārpalikums. Es domāju, ka tas pietiekami labi pierāda, ka tomēr ir šādas rezerves, ka tas viss nav iztērēts līdz pēdējiem centam, un ja pareizi sapratu, uh, Vladimira Mankas arguments par papildus uh, ietaupījumiem līdz ar to ir ļoti labi pamatots. Mēs cenšamies uh, veikt ietaupījumus uz personāla rēķina par 5%, kā tas ir minēts arī uh, iestāžu nolīgumā, un politiskā grupa uh, saka, ka šos ietaupījums nevar veikt uz uh, politisko grupu personāla rēķina, jo galu galā mums uh, ir jākonsultējas ar asistentiem, palīgiem, uh, gatavojoties politisko lēmumu pieņemšanai. Gribēju pavaicāt, vai ģenerāla sekretāra priekšlikumā ir piedāvāts samazināt izdevumus uz personāla rēķina, kas būtu nepieciešams ievērojot iestāžu nolīgumā teikto. Un šeit vēl ir prasīti 15 miljoni. Varbūt te ir kāds pārpratums, nu, un ja tas pārpratums lūdzu, tad izgaisiniet to. Merci, monsieur Gaillard, monsieur Val... Paldies, tagad Valīkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu ļoti kodolīgi. Šodien būs ēnu referentu tikšanās, mēs apspriedīsimies par kompromisu grozījumiem un raugoties caur politisko prizmu, ir e, jāsaka, ka nedrīkst palielināt budžetu, ir e, jāpārskata savi izdevumi, uh, ir uh, jāpanāk tāda veselīga līdzsvarota budžeta plānošana. Vācu kolēģiem šķiet, ka tas nav nepieciešams, bet es domāju, ka eh, runājot par taupīgumu eh, dienvidu valstīs, mums pašiem arī ir jābūt taupīgākiem. Uh, te tika izteikti vairāki priekšlikumi, kā samazināt savus izdevumus un ka ir iespējams ietaupīt pat līdz 10 miljoniem eiro. Bet ir jā, jāsaka, ka šī nav visai iespaidīga summa, jo visi jau raugās uz mums, sabiedrība raugās, ko mēs darām. Un tad Eh, ja mēs palielinām eh, politiskos izdevumus, mēs maksāsim par to augstu cenu. Paldies! Paldies! Neviens eh, šķiet vairāk nevēlas uzstāties, atvainojot. Ah, Holmairs kundze vēlas runāt. Paldies! Es gribētu tomēr reaģēt uz pēdējo piezīmi. Ja mēs runājam par Nu, ja Eiropas parlaments izdotu tik daudz līdzekļu kā Itālijas parlaments, tad katrs deputāts varētu atļauties algot vismaz desmit asistentus. Nu, tagad esmu nedaudz sarkastiski noskaņot. Mēs nesen bijām arī ASV kongresā un redzējām, kādi līdzekļi ir viņiem, viņu deputātiem. Nu, jā, mums īstenībā ir daudz lielāks darba apjoms un ir daudz kolēģu kas strādā galvu uh, nepacēluši, nu kaut vai ne tikai vote watch dēļ, protams, tad varētu uh, Uh, pieprasīt vairāk balsojumu skaidrojums, un ja tu tūkstoš reizes esi skaidrojis savu balsojumu, tad izskatās, ka tu esi tāds kā uh, nu, visnopietnākais un strādīgākais parlamentārietis. Nu, es nezinu, vai tas ir patiešām pamatoti, un ir kolēģi, kas strādā pie uh, budžeta, un ja viņi visu laiku nepaskaidro savus balsojumus, nu tad jau viņi tiek uzskatīti par sliņķiem, un saskaņā ar Vote Watch, tad viņi ir, nu, vienkārši dienas zagļi. Tādēļ mums patiešām vajadzētu pārdomāt šo procedūru un varbūt, ka prezidijas varētu ar šiem cilvēkiem apspriesties. Un šis, šī dīvainā tradīcija, ka man visu laiku izmisīgi ir jāmēģina uh, skaidrot balsojums, lai būtu pēc iespējas vairāk arī atzīme šajā vote watch, nu tas ir vienkārši muļķīgi. Uh, Eh, ja runājam par likumdošanu, par deleģētajiem tiesību aktiem, ja mēs vēlamies arī kaut kādu kontroli, mums būs aizvien vairāk nākotnē deleģēto tiesību aktu, un tad deputātiem un sekretariātiem komitejās ir nepieciešams finansējums, ir nepieciešams, nepieciešami resursi, un es nekaunos to teikt tagad skaļi. Uh, Mēs esam ļoti daudz taupījuši, piemēram, attiecībā uz tulku dienestiem un tā tālāk. Un, ja pareizi sapratu padomus teikto iepriekš, Padom teica, protams, ir jārēķinās ar visu personālu, un mēs teicām, labi, mēs parlaments to darīsim, un attiecībā uz tulkošanu, rakstisko tulkošanu, mēs esam arī ļoti daudz ietaupījuši. Un pagājuši gadu eh, Gaira kungs īstenībā tāpēc es gribēju runāt, tātad pagājuši gadu mēs vienojāmies par to, uh, ka tas, kas jāietaupa uh, politiskajām grupām, netiek pierēķināts klāt budžeta komitejā, uh, netiek pieminēts klāt, klāt parlamenta budžetā. Es nevaru visu tikai norakstīt uz pārvaldi, tātad darbu politiskajās grupās es nevaru norakstīt uz Eiropas parlamenta pārvaldības izdevumiem. Uh, Tātad tie, eh, ja mēs runājām par eh, ietaupījumiem, ietaupījumi ir jāprēķina tā, ka tie neatiecas uz personālu, uz politisko grupu personālu. Tas ir politiskais personāls, tas nav pārvaldes administratīvais personāls. Tātad vajadzētu to nošķirt. Komisija mums piekrīt, es tikai gribēju jums atgādināt un atgādināt arī to komisijai, lai to, to neaizmirstu. Uh, Nu, dažreiz kaut, par kaut ko mēs vienojamies, un tad tas tā pēkšņi tiek aizmirsts nejauši. Es klausos šajās debatēs, un es gribu atgādināt, kā, ko mēs vakar varējām mācīties šai seminārā, proti ir jāizvērtē darba kvalitāte. Un uh, viens no pētījumiem, ko mēs varētu pasūtīt, būtu uh, pētījums par uh, darba novērtējumu. Un, ja es saprotu, tad šie vērtējuma kritēriji parlamentu deputāšu, deputātu darbām var novest pie zināmiem pārspīlējumiem. Un es domāju, ka arī tādēļ šie kritēriji daļai būtu jāpārskata jo tie var stimulēt tādu rīcību, kas būtībā nedod nekādu pievienoto vērtību parlamenta darbam. Tagad Kristoforu kungs. Paldies priekšsēdētāju. Garin nerunāšu. Gribu teikt, ka man ir cits viedoklis nedomāju, ka Eiropas Savienību vērtē balstoties uz Eiropas parlamentu budžeta apjomu. Mūs vērtē pēc mūsu darba efektivitātes un rezultātiem. Manuprāt, nav jau tik svarīgi tas un uh, nevajadzētu, nu, tagad mēs uh, bezmiega naktis uh, pavadīt domājot par to, vai vajag papildus 2% finansējumu budžetā vai nē. Ja Eiropas parlamentam kā institūcijā ir jāpalielina budžets, tad jautājums ir šāds, vai šis uh, papildu finansējums ir vajadzīgs uh, pienākumu pildīšanai, darba veikšanai Un ir jāizrēķina, cik daudz naudas ir vajadzīgs, lai šo darbu varētu labi padarīt. Un tādēļ es aicinātu izvērtēt to, kāds darba apjoms mums ir jāveic, cik tas izmaksā un jā, vai mēs varam strādāt efektīvi. Un tad mēs varēsim arī atbildēt uz visiem mums uzdotajiem jautājumiem. Un būtībā mēs jau esam uh, atbildīgi vēlētāju priekšā, mums ir jābūt ticamiem, mums ir jāspēj veikt savi pienākumi, un tādēļ efektivitāte ir svarīgs kriterijs, vai mēs pildām savu pienākumu, savu darbu kā parlaments. Un mums nevajag te tagad kaulēties par vienu vai diviem procentiem, mums ir jā, jā lūkojas citādi uz šo situāciju. Just, Jautājums, kā padarīt vairāk ar mazāku līdzekļu apjomu. Tagad vārds Tāranda kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi pāris piezīmes un varbūt arī viens tāds piemērs. Esmu daudzkārt jau to šeit attā, at, atkārtojis. At, ka mēs kā grupa atbalstam referenta visai piesardzīgo pieeju, prātīgo pieeju attiecībā uz parlamenta budžetu. Un piekrītam, ka nepieciešams izvērtēt prioritātes un daudzgadu projektus, ko mums mantojumā atstājas iepriekšējais parlaments, un tikai viens, bet vairāki parlamenti ir tādi projekti, kas ilgst jau vairākus gadus. Un visbeidzot, gribu informēt komiteju, ka zaļie ir pret ierosināto palielinājumu asistentu atbalstā, lai gan personīgi es tam nepiekrītu. Tāpat arī zaļo grupā ir diezgan liela skepse attiecībā uz palielinājumiem IT budžetā jo te būtu vajadzīga vairāk, informācija, vairāk informācijas par to, kas paredzēts ar šiem līdzekļiem, eh, ko paredzēts ar šiem līdzekļiem darīt. Bet, nu, ja jūs man dosiet varbūt 60 sekundes, tad es jums izskaidrotu vienu lietu par to, kā var tādus mazus samazinājumus veikt šur un tur. Mēs visi labi zinām, ka nulle tajā līmenī ir, piemēram, eh, kiosks, kur var nopirkt eh, avīzes un kafiju. Un es nu jau daudzus gadus brīnos Reizēm cilvēki tur ierodas, paņem nu, veselu kaudzi ar avīzēm un tad vienkārši parakstās. Un šodien es uzbeidzot uzdrošinājos pavaicāt, kas tā par lietu. Un tad šī jaukā, jaukā persona, kas bija pie eh, kases, teica, ka, lūk, tas esot grupu Pasams, tā bija jūsu grupa Vallīkungs. Tur bija divi angļu, divas angļu avīzes, tur nezinu, cik vēl citi laikraksti, vai jūs visus to parakstīt, izlasāt. Es pavisam ātri piemetu aplēses septiņām grupām, atņemot šīs tiecības, mēs varētu ietaupīt 28 tūkstošu gadā. Paldies! Et d'ailleurs, n'avez-vous Nu, protams, ka Valīkungs jums uzreiz ir iespēja atbildēt uz šo komentāru. Paldies, paldies! Man, protams, nav nekādu šaubu, ka varētu veikt tūkstošiem šādu mazu līdzekļu samazinājumu, un arī citas grupas varētu atrast kaut kāda veida nianses šai kontekstā. Un tas, protams, ir ļoti atbalstāms veids, kā ietaupīt līdzekļus. Mēs tā varam tikai vienīgi piekrist, ja jūs kaut ko, par kaut ko tādu nāksiet klējā un ierosināsiet to. Esmu pārliecināts, ka jūs viss šis mazās summiņas saskaitījāt kopā, un tas noteikti nonāk pie tā skaļa, ko minējat, un Taranta kungam noteikti ir taisnība. Ir tādas mazas lietas, ar kurām mēs varam ietaupīt, bet ir arī lielas lietas, ar ko varam ietaupīt. Jo, nu, nereti ir tā, ka arī daudz šīs mazās lietiņas beigās noved pie krietni būtiskas summas. Varbūt mums jāskatās arī uz asistentu budžetu, ņemot vērā, ka viņiem tiek palielināta atbildība un arī darba slodze. Dalība valsts arī pārskata savus izdevumus, pat pašvaldības, reģionālas pašvaldības to dara. Un šāda veida izdevuma pārskatīšana ir jāvērtē atzinīgi. jau viszemākajos administratīvos līmeņos, bet mēs katrā ziņā arī šeit varam rādīt piemēru. Mēs turklāt esam tie, kas leitos politiskos pamatus šīm mēmkām, un nedrīkst šeit notikt tāda dubultošanās starp šajien un dalību valstu līmeni. Bet nu, es domāju, pilnīgi noteikti jā, ka te kaut ko var darīt piekrītu. Paldies, tālāk došu vārdu Deprēkungam noslēguma vārdiem. Un es domāju, ka mēs visi ļoti labi eh, saprotam, ka mm, 28 dalībvalstīs daudzos un dažādos veidos ir šobrīd nepieciešamība konsolidēt valsts līdzekļus, ietaupīt, samazināt valsts izdevumus, lai samazinātu valstu parādus. Ir taisnība, ka, lai veicinātu investīcijas, ir jāspēj mobilizēt privātos līdzekļus. EFSI, lūk, Nu, tāpēc mēs, jā, sastopamies ar šo valstu izdevumu problēmu. Budžetu komitejas pilnvaras pamatojas uz parlamentu kā tādu, nu, piemēru šajā ziņā. Mēs runājam šeit par darba ražīgumu, par efektivitāti, un mēs esam tie, kuri tad beigu beigās ir arī atbildīgi par valsts izdevumu kontrolēšanu. Bet Galvenais tomēr ir efektivitāte. Deprēkungs. Jūs esat tas starp, starpnieks arī ar Beļģijas varas iestādēm attiecībā, piemēram, uz drošības pasākumu īstenošanu un pat veicināšanu, spēcināšanu eh, gan Briselē, gan citur. Faktiski Briselē. Priekšādātāji, par šo pēdējo punktu runājot te nu man jā, nu, jāsaka tāda iebildīta. Cik tā man zināms, tad par to ir atbildīgs prezidijs. Un man nav piešķirts nekāds te mandāts un tam līdzīgi. Prīzoja, prezidijs ir devis eh, pilnvars un tā tālāk. Bet, nu, to pie malas, bet tad vispārēji piezīmes 2016. gada budžets eh, sastāv no ļoti daudzām un dažādām budžeta daļām. Ir kaut kādas tādas lietas, kas tika pieņemtas jau arī krietni iepriekš, tāpēc mēs šeit nesākam visu šo pasākumu no nulles. Ir atsevišķas budžeta kategorijas izvērtētas un jau no 2009. gada pastāv. Es par tām, nē, par to neesmu atbildīgs. Es nebiju šeit, bet, nu, grupas, politiskās grupas gan bija šeit. Un pirmā piezīme par to sadaļu, kas pieaug visvairāk par politisko partiju un Eiropas fondu finansējumu laikā no 2009. līdz 2015. 166% pieaugums. 166% pieaugums. Otrām kārtām. Kas attiecas uz deputātu izdevumiem, algas, tur ieskaitās pensijas, ceļošanas izdevumu un tā tālāk, 31% pieaugums. Parlamenta asistenti par 25% vairāk salīdzinot 2009. un 2015. gadu. Un tas nozīmē, ka pieaugums šeit ir mazāks nekā vidējais pieaugums um, kopumā, kas ir 26% citās sadaļās vidēji ņemot. Nu, lūk, tādi rezultāti. Tie ir tie rezultāti, kas izriet no lēmumiem, ko mēs pieņēmām to laiku un laika posmā līdz šodienai. Un, ja jūs man atļaus, atļautu rīkoties, tad ir, nu, tie posteņi, kuros es veiku lielāko samazinājumus, ir tieši politisko partiju un Eiropas fonda finansējums, jo tur ir šis milzīgais pieaugums. Un arī izdevumi deputātiem, tas pilnīgi acīm redzami, ka šie pieaugumi ir krietni virs vidējā neskatieties uz mani, es jau neesmu te tagad to izgudrojis, nē, tas ir mūsu kolektīva atbildība, un mēs mm, par to lēmām, kas attiec uz taupījumiem, ietaupījumiem, es, protams, varu sagatavot, nezinu, kādu pakotni ar iespējām samazināt šo un to, nezinu, karsto ūdeni atslēgt vai vēl nes kaut ko, mm, dušas telpas aizslēgt, kāds šeit iet dušā, es nezinu, šeit parlamentā kā. Mēs varam arī teikt, ka katram papīrs jānes līdz uz toleti. Nu, mēs varam politika, tapišanas politiku izstiept līdz absurdam, nenoliedzami. Man arī tika teikts, ka lūk, tikai desmit miljonu ietaupījums tiek pieprasīts no ģenerāla sekretāriāta. Bet tā nav taisnība. Desmit miljonu ietaupījums papildus. Kāpēc tas ir tā kā papildus elements? Tāpēc, ka šis pieaugums relatīvi ir atkarīgs nevis no tā um, konkrētā darba ņēmēju konteksta, bet gan vispārējais reglaments par attiecīgām tiem. Tas ir 2,8% pieaugums. Pirmā indeksācija šī gada jūlijā 1,2% un nākamgad atkal un tas nāk, nāk visi šie papildus elementi, amatu pa, paaugstināšanas un tā tālāk. Tas viss ir iestrādāts reglamentā. Un tas nozīmē, ka viens miljons eiro izdevumu ir šis pieaugums 1,6 ir vidējais pieaugums, un ja runājam, runājam par 11, eh, par 100 miljonu, par 1 miljonu, tad tas ir atkal, tas ir jau 12 miljoni. Tas nozīmē, ka mēs nerunājam par 10 miljonu ietaupījumu, bet gan liekam klāt tad šos 12 dabisko pieaugumu, un tad sanāk jau 22 miljonu ietaupījumu, kas ir jāveic. Tad pāris konkrēti jautājumi. Pirmais. Ko uzdev Gājērkungs? Priekšā, priekšsādātājs. Vai šeit ir kāds papildus jautājums? Nē? Jūs vēlaties kaut ko vēl vajadzētu? Man jau ir papildus jautājums, bet nu varbūt, ka kolēģis varētu izteikties līdz beigām. Man ir tikai papildus piezīme šie, šis 31%, ko jūs aprēķinājāt. Daļēji tas ir saistīts arī ar deputātu statusu, kas ir stājis spēkā ar 2009. gadu. Nu, jāsaka, ka šādiem skaitļiem ātri pieaug kājas, eh, tā varētu vāciski teikt, un tā tad, eh, ja šīs sēdes tiek pārādīts internetā un Eiropas parlaments eh, skaidri un gaiši pasaka, ka tie līdzekļi, kas tiek pieš, tiktu piešķirti um, deputātiem ir, jā, ir, ir pieauguši par 31%. Nu, kā tad to varētu interpretēt uh, avīzēs un ko tad pilsoņi par mums padomā? Tātad mēs uh, vienojamies, ka tas ir saistīts ar uh, deputātu statūtiem, kas stājās spēkā 2009. gadā un tas ir saistīts arī ar eh, tātad deputātu izmaksām. Paldies. Pardonnez-moi, monsieur Depré. Uh, mais, merci, monsieur Gaillard, mais... Paldies, Gaillard kungs. Nu jā, jūs apst, apstiprināt tikai manus argumentus patiesībā. Tātad ir uh, vairākas izdevumu kategorijas, nu tas attiec uz deputātu nolikumu vai uh, parlament darbinieku algu indeksācijas. Tātad šos izdevumus mēs nekādu nevaram ietekmēt vai samazināt. Un tādēļ, lai kompensētu šo pieaugumu, ir jāsamazina cita veida izdevumi. Tātad jautājums par šiem 15 miljoniem. Mēs visi piekritām uh, ka ir tiešām jāveic papildu investīcijas drošībā. 2016. gadā 15 miljonus mēs noteicām kā maksimālo apjomu, un mēs teicām, ka mēs apstiprināsim galīgo summu uh, balstoties uz uh, Uh, informāciju, pamatojumu, cik izmaksā šie um, loži, izturīgie stikli un visādi citi um, aprīkojumi. Tātad 15 miljoni ir maksimālais apjoms, ko var novirzīt drošības uh, palielināšanai. Tālāk par 5%, par 5% darbinieku skaitu samazinājumu ziņā 1% gadā. Saskaņā ar ģenerāls sekretārs sniegto informāciju, tātad tiks uh, samazināti 57 amati, tātad tiks likvidēti plus vēl divi kopā 59. Tas atbilst šim vienam procentam. Ģenerālsekretārs tomēr arī argumentē, ka ja mēs, piemēram, gribam stiprināt drošības pasākums, tad būs nepieciešams ne tikai aprīkojums, bet arī darbinieki, Tātad būs papildus uh, vēl uh, nepieciešamības. Tātad 25 cilvēki būs jāpieņem darbā apsardzē. Tālāk par asistentiem. Uh, parlamenta komiteju sekretariātā arī būs nepieciešama papildus darbinieki, lai varētu sekot tam, kā tiek um, pieņemti um, deleģētie un īstenošanas akti un kā tiek uh, kontrolēts budžets, tad šeit arī 20 uh, jaunu darbinieku būtu nepieciešama. Jā, nu, uh, tad tika teikts, ka, nu jā, to var darīt, bet vajadzētu šos darbiniekus pārcelt citos amatos, vienkārši tādā veidā rast papildu darbiniekus. Un, ja mēs nespēsim nodrošināt uh, šos uh, darbiniekus, tad būs uh, mums pašiem jāpieņem lēmums. Bet mums ir lielas domstarpības ar komisiju par to, kā aprēķina darbinieku skaita samazināšanu. Kad mēs nolēmām, uh, uh, uh pašiem nodarboties ar apsardzi, ar kiberdrošību, tad, protams, mums ir vairāk darbinieku, bet mums ir mazāk izdevumi, jo mums vairs nav ārpakalpojumu. Un es domāju, ka mums vajadzētu uh, ar faktiem uh, pamatot to, kas ir reāla darbinieku skaita samazināšana un kas nav. Vēl viens jautājums ir strateģisks un būtisks. Proti, neizmantotais finansējums Nu, es nevaru precīzi nosaukt par pagājušo gadu, nu man šķiet ap 60 miljoniem tas ir. Kur, kur šie līdzekļi ir izmantoti? Ja jūs analizējat budžetu, tad varat redzēt, ka nav paredzēts finansējums kad ēkai Luksemburgā mēs arī pieprasījām, lai mums sniedz skaidrojumu par to, kā šī, šī ēka tiek finansēta. Un šis mehānisms ir vēl sarežģītāks nekā tas, uh, kurš tiek izmantots Eiropas Savienības tiesu ēkas finansēšanai Luksemburgā. Tātad, nu, es būtu ar mieru iekļaut pilnīgu atklātību šai budžetā. Uh, bet jums ir jāsagatavojas ņemot vērā, kāda ēkas izmaksas un 2016. gada finansējumu ir e, budžetā papildus jāiekļauj 142 miljoni eiro. Ja jūs esat tam gatavi, es varu to ierakstīt. Bet, ja nē, tad tas tiks e, finansēts citādāk. Viens, e, viena daļa būtu aizņēmums, un otra būtu vienkārši pārvietojot līdzekļus no uh, citām um, kategorijām. Tātad 142 miljoni papildus finansējums 2016. gadā. Es jau neizlēmu par šo ēku, par, uh, par uh, būvdarbu tempu, tas to, tas, to jūs esat nolēmuši. Tālāk citi jautājumi. Es zinu, ka ir iespējami daudz ietaupījumi bet šis jautājums tomēr ir delikāts, ja mēs runājam par ietaupījumiem. Par to ir atbildīgs prezidijs, nu, piemēram, par uh, asistentiem uz vietām. Šos jā, lēmums pieņem uh, prezidijs par to, kā, uh, kāds ir regulējums. Nu, uh, tāpat var pieņemt arī kaut kādus lēmumus, bet ja netiks pārskatīts šis asistenta nolikums, tad nekas nenotiks, un par to jau ir atbildīgs prezidijs. Tālāk, gribu pastāstīt par vienu lietu. Ir desmit deputāti, kuri uzdod vairāk nekā pusi visu rakstveidu jautājumu kopš sasaukuma sākuma. Jūs varbūt pārsteigs, kas, kas šie cilvēki tādi ir, jūs gribat zināt bet, nu, ir šī, tas tiek darīts, lai viņi būtu labākā vietā šajā rangu tabulā, kas ir muļķīga, bet, nu, viņi uzdod mm, ļoti lielu skaitu jautājumu, jo tie ir viņu darba aktivitātes rādītāji, bet arī par šo jautājumu ir atbildīgs prezidijs. Es šeit uh, esmu savā ziņojumā iekļāvis ierosinājumu, bet, bet, nu, tad man saka, tas jau ir prezidija ziņā, nevis mūsu ziņā. Tā mēs varētu šeit veikt ievērojams ja ietaupījums, pietiktu, piemēram, nolēmt, kā balsojuma skaidrojums pēc debašu un balsojuma beigām. Tātad, ka tie, uh, Eh, kas skaidro šos balsojumus, to eh, dara, nu, viņi skaidro saviem vēlētājiem, nevis visiem. Ja mēs paziņotu, ka tulkojums netiek nodrošināts, katrs deputāts runā savā valodā, tad arī būtu milzīgs ietaupījums. Mēs varētu ietaupīt divu stundu uh, tulka darbu, bet arī tas ir jāizlēm prezidijam. Jo man arī saka, nu to jūs nevarat ierosināt, jūs iejaucaties ja prezidijā kompetence. Tāpat ir grupas, kuras nu, ietekmē prezidiju darbu. To, tur es nekā nevaru darīt. Tālāk. Mūsu priekšlikumi un uh, par ko mēs vedām šobrīd sarunas. Varbūt šeit viss nav ideāls, bet nu es darbojos budžeta komitejas uzdevumā. Nu, ja jūs vēlas, vēlaties vēl samazināt šo finansējumu, nu, lūdzu, tad dariet, bet nu, es nevaru iedomāties, kā mēs varam pieprasīt no prezidija vairāk, lielāku samazinājumu kā 22 miljoni. Uh, ģenerālsekretārs ierosina samazināt par 10 miljoniem izdevumu un 12 miljoni ir saistīti ar to, ka personāla izdevumi pieauga vienkārši normatīvo aktu uh, dēļ. Priekšstādātājs, paldies par jūsu neatlaidību, par jūsu modrību, par, runājot par ēku politiku. Nu jā, šorīt mēs divkārt diskutējām par tā, to praksi, kāda ir Eiropas Savienībā. Tā nu nav ideāla. Es domāju, ka būtu nepieciešama lielāka atklātība šajā jomā. Un tas saskan ar uh, budžeta līdzekļu taupīgu izmantošanu. Mums ir uh, uh gudri jāpieiet šiem jautājumiem, kā jūs to bieži sakat. Uh, Debrēkungs, lai mēs būtu arī citiem saprotām savā darbā. Tārānta kungs. Tikai 40 sekundes. Es piekrītu atkal referentam, eh, runājot piemēram par balsojumu skaidrojumiem, bet gribu pateikt, Mēs diskutējām par uh, gaļas marķēšanu un bija kāds skotu kolēģis, kas uh, citēja Robertu Bērnsu par Hagis uh, šo te, uh, slaveno skotu ēdienu. Tas patiešām bija ļoti argumentēti. Ah, très bien. Non, mais c'est... Moi, je vous avoue que j'étais étonné en arrivant ici. Euh, Ļoti labi, nu es teikšu, ka mani tiešām pārsteidza šajā parlamentā tas, ka balsošanas skaidrojums notiek pēc balsojuma, jo parasti parlamentā mēs runājam, lai pārliecinātu kolēģus pirms lēmumu pieņemšanas, nevis pēc tam, kad lēmums jau ir pieņemts. Un es arī piekrītu, ka šeit var uh, kaut ko ietaupīt, kā to ierosināja deprēkungs. Un arī prezidijām tas būtu jāsaprot uh, jo uh, Prezidijā taču ir pārstāvēts politiskās grupas, to vadība. Tātad ēnu referenti tiekas ar um, deprēkungu šo pēcpusdienu no 14. līdz 15. Vai ir kādi citi jautājumi? Ja citu jautājumu nav, tad novēlu kolēģiem priecīgas lieldienas un labu uh, zaļo nedēļu.